sankcijas attiecībā uz citām valstīm, bet mums vajadzētu rīkoties saskaņā ar šiem pašiem standartiem arī Eiropas Savienības ietvaros. Paldies! Paldies jums visiem un paldies priekšsēdētāji! Lielas paldies! Un līdz ar to esam noslēguši debats par šo jautājumu. Balsojums notiks rīt pulksten 12. Mūsu nākamais punkts šās dienas darba kārtībā ir eh, Korats Bildskons ziņojums par iekšējo pakāpojumu tirgu, par nākamajiem e, soļiem. Un tagad vārds Korats Bildskondē uz četrām minūtēm. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Šis ziņojums runā par jaunu darba vietu radīšanu Eiropā, par izaugsmu Eiropā, netērējot nodokļu maksātāju naudu. Uh, Pakāpojuma direktīva tiek pieminēta jau kopš 2006. gada, kad tā tika pieņemta. Taču, kolēģi, nepadosimies šim pagurumam, kas saistā ar pakāpojumu direktīvu. Jautājums ir par to, cik daudz darba vietu mēs katru dienu zaudējam, tāpēc, ka iekšējais tirgus pakāpojumu jomā pilnībā nefunkcionē. Tirgus pabeigšana ir patiešām izēja no krīzes. Pakāpojuma nozare sastāda apmēram 70% no Eiropas IKP un kopējās nodarbinātības. Tas ir mūsu ekonomikas pīlārs. Esam panākuši progresu, bet diemžēl pārāk lānu. Vēl ar vienu ir ļoti daudz nepamatotu barjeru un šķēršļu, kas traucē pakāpojuma tirkumu. Vai tas ir normāli, ka tiek ieviesti, ieviestas pilsonības prasības, tās vēl ar vienu pastāv dažās Eiropas Savienības daļās? Vai priekšsēdētāji ir samērīgi ieviest dažādas pārmaiņas un grozījumus, ja kāds arhitekts vēlas pārcelties strādāt uz citu uh, dalību valsti. Kāpēc uh, tiek pievies, ieviest augstākā maksa tiem uh, darbiniekiem, kas nenāk no konkrētas dalību valsts? Kāpēc uh, apdrošināšanas uh, līgumiem ir augstākas izmaksas uh, citās valstīs? Tas uh, ļoti dārgi izmaksā maziem un vidējiem uzņēmumiem. Es gribētu apsveikt eh, komisijas paveikto darbu un īpaši komisāra Barņē iesaistīšanos. Sirsnīgi es sveicu, komisāra kungs. Es patiešām pateicos viņam par neiecietības politikas ieviešanu. Komisija ir eh, identificējusi pārkāpumus un eh, tā stāsies pretī padomēji, cenšoties panākt lielāku ietekmi ekonomikā. Vēl ar vienu pastāv dubult standārti. Noteikumi ir pieņemti, taču tie netiek pietiekami labi īstenoti. Es gribētu apsveikt pārkāpumu procedūras ierosināšanu no komisijas puses. Neuzskatu, ka tie ir soda pasākumi. Mums, protams, ir jāiesaistās arī uh, Eh, dialogā ar dalību valstīm. Mums bija ļoti laba sadarbība ar īrijas prezidentūru, tagad to turpinām Lietuvas prezidentūras laikā un esam gatavi iekļaut to padomu starp kārtībā. Es gribētu eh, aicināt arī dalību valstu parlamentus un visas iesaistītās puses Eh, veikt savus pienākumus un izdarīt spiedienu uz valdībām. Ne visas dalībvalstis ir īstenojušas pakāpojumu direktīvu labticīgā veidā. Dalībvalstis vēl ar vienu ir atbildīgas par to, ka tās nedod darbu saviem pilsoņiem. Ir jāatbrīvojas no šādām diskriminējošām barjerām. Tas mums neko nemaksā, bet tas neļauj nodrošināt izaugsmi. Priekšsēdētāji mums ir jāpaskatās arī uz pelēkajām zonām, uz paslēpto sadrumstalošanu un uz noteikumu nenoteiktību tīrību, kas rada kavēšanos pakāpojumu nodrošinātājiem. Sabiedrības interesēs ir atcelt dažādas nacionālās barjeras, kas ir pārspīlētas. Vajadzētu nodrošināt samērīgumu izvērtējumu veikšanu, tāpat arī es aicinātu komisiju sniegt rekomendācijas dalībvalstīm, kā piemērot samērīguma pārbaudes. Tāpat arī mums ir vajadzīgas uh, valstu specifiskās rekomendācijas Eiropas pusgada ietveros, kas būtu saistītas ar eh, pakāpojumu direktīvas noteikumu īstenošanu. Ekonomikas vajadzība pārbaudas ir jāatceļ. Tāpat arī ir eh, jāatceļ dažādi ierobežojumi. EME un Solvit ir pilnībā jāīsteno tā, lai šī, šie rīki būtu pieejami visā Eiropā un visi tos varētu izmantot. Priekšsēdētājs uzskatu, ka pakāpam direktīvas īstenošanai ir jābūt eh, Eiropadomes darba kārtībā, un tai tur ir jāpaliek tik ilgi, kamēr šī direktīva būs pilnībā īstenota. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Tagad eh, došu vārdu komisāram Barņē. Lūdzu, komisārkungs. Paldies, priekšsādātāji. Paldies visiem no jums. Es esmu ļoti gandarīts, ka es varu piedalīties šajās debatēs un ka mēs varam apspriest ziņojumu, ko Koraca Bilta kundze ir sagatavojusi ar sev raksturīgo enerģiju. Un šis darbs ir paveikts vairākos posmos eh, pirms eh, referentes eh, pie šī jautājuma strādāja vairāki citi deputāti, jo tas ir ārkārtīgi svarīgs sektors, kas var veicināt darba vietu radīšanu laikā, kad mums tas ir ļoti nepieciešams. Un šī direktīva skar ļoti lielu uh, sektoru procentu, un tāpēc tas ir ļoti svarīgi. Un um, mums ir jāpievērš īpaši uzmanība tādiem jautājumiem kā mazumtirdzniecība un tirdzniecība internetā. Un Tagad es mazliet atsaukšos uz paziņojumu, ko es veicu 2012. gada jūnijā, lai atgādinātu, ka mēs esam izvirzījuši gan stingras prasības, lai īstenotu šo direktīvu prasī, e, dzīvē. Vispirmām kārtām nulles pielaidi Un šādā garā mēs e, nonācām situācijā, kur 15 dalību valstīs bija jāuzsāk tiesvedības darbi pret viņām, un dažas no šīm dalību valstīm jau ir ņēmušas vērā mūsu aizrādījumus. Mēs esam arī salīdzinājuši dažādos nacionālos modeļus, lai noskaidrotu, kādas ir iespējas eh, brīvai uzņēmumu dibināšanai dažādās dalību valstīs. Un tad mēs arī noskaidrojām, kāda juridiskā bāze šai regulai, šai direktīvai būtu nepieciešama, lai katra uh, dalību valsts varētu nopietni pārskatīt savu likumdošanu. Trešais jautājums bija vienas pieturas aģentūras, jo katrā valstī ir savi administratīvie resursi, kas parasti maziem un vidējiem uzņēmumiem ir īsts kalambūrs. Un šādā veidā administratīvi administrācija īsti korekti nedarbojās. Līdz ar to es piedāvāju izstrādāt viens pieturas aģentūru hartu, lai tās efektīvi darbotos un komisija atbalstīs dalībvalstis, kas atkal savukārt palīdzēs mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Ceturtais jautājums bija patērētāju aizsardzība. Te e, ir runa par 20. pantu. Protams, ka tā mums ir prioritāte. Mums ir jāaizsargā patērētāji neatkarīgi no tā, kur viņi dzīvo un kur viņi iegādājās preces. Tas nozīmē, ka patērētājus, kas iegādājās kaut ko internetā, arī nedrīkst diskriminēt. Un tādā veidā mēs uh, centīsimies palīdzēt ar savu viedokli dalību valstu valdībām. Un eh, mēs drīz sagatavosim dokumentu, uh, kas attieksies uz uzņēmumiem un patērētājiem, lai viņi zinātu, kādas ir viņu tiesības, kad viņi iegādājās pakalpojumus un preces citās dalību valstīs. Un mums ir jāizmanto viss šīs direktīvas potenciāls, un es īpaši vēlētos pieminēt jautājumu, kas man ir īpaši svarīgs, un tas ir sociālā un cilvēciskā pakalpojuma dimensija. Uh, Es zinu, ka arī jums šis jautājums ir ļoti svarīgs. Es piekrītu, ka pakalpojumu iekšējais tirgus ir jāliek visu rīcībā, ne tikai patērētāju, bet arī algotu darbinieku un strādnieku rīcībā. Mēs nevaram nonākt pie negodīgas konkurences starp dalību valstīm un pakalpojumu direktīva ir ļoti skaidra šajā jautājumā. Tā neietekmē darba tiesības, un tāpat tā neietekmē tiesības slēgt līgumus, arī kolektīvos līgumus, un tā neietekmē dalību valstu likumdošanu attiecībā uz sociālo, sociālajām garantijām. Taču mums ir arī jācīnās pret krāpšanu, kas notiek uh, nodokļu jomā. Nu, lūk, arī. Un uh, šī eh, tiesa arī ir lēmusi, ka tā dalība valsts, kas uzņem darbiniekus racoties no kādas citas dalība valsts, tā uzņemās pienākumu pārbaudīt, kādos apstākļos viņš strādā. Un tad es vēl vēlētos pieminēt divus sektors, kur mēs īpaši strādājam, proti tā ir uh, uzņēmējdarbības brīvība un uh, sociālais taisnīgums. Pirmajā kārtā man ir jāsaka, ka 29% no tirgus sastāda mazie un vidējie uzņēmumi, kas piedāvā 33 miljonus darba vietu. Un ir jāuzlabo šī sektora konkurētspēja, un sociālās garantijas. Viens no galvenajiem apstā, šķēršļiem šim sektoram ir negodīga konkurence un šķēršļi pārrobežu tirdzniecībā. Arī šeit mums jāstrādā balsoties uz mūsu 2013. gada janvāra iniciatīvu, ir jau bijušas daudz darba grupas arī par patērētāju aizsardzību, mums ir bijusi arī direktīva par patērētāju aizsardzību. Un es arī esmu ierosinājis dažādos veidos aizsargāt patērētājs. Piemēram, tad, kad runa ir par piegādi, tas ir viens no jautājumiem, kas ir svarīgs, vai arī par datu aizsardzību. Un tālāk es uh, vēlētos teikt, ka es esmu komisārs, kas atbildīgs par visu direktīvu, nevis par tādu vai citādu direktīvas aspektu. Un tāpēc uh, šī direktīva man ir prioritāra, lai mēs ievērotu to, to no sākuma līdz beigām. Katrā dalībvalstī ir ierēģi, kas ir atbildīgi par to, lai šī direktīva tiktu ieviesta, un viņi ļoti labi saprot, kas notiek tur uz vietas. Es arī izmantošu šo iespēju, lai pateiktu, ka e, es jūs aicinu piedalīties iekšējā vienotā tirgus mēnesī, kas sāksies 20. septembrī. Un te mēs vēlamies ierosinājumus un sadarbību ar visām Eiropas Savienības valstīm, un tas viss notiks 24 valodās četras nedēļas, un te būs runa par tirdzniecību tieši saistē, par bankām un tam līdzīgi. Un tikai tā mēs apzināmies, kāds ir šīs pakalpojumu direktīvas potenciāls. Un arī te mēs varēsim skatīties, kā tas palīdz izaugsmē un nodarbinātībai. Paldies, komisāra kungs! Tālāk kāzas kungs. Grazie, Nodarbinātības komitejas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Šī ievērojamā bezdarba perioda laikā dalību valstīs ir kļuvis skaidrs, ka ir būtiski izmantot vienotā tirgus pilnu potenciālu, lai sekmētu izaugsmi un radītu labākas darba vietas. Skarbās ekonomiskās realitātes dēļ daudzās dalību valstīs šādu pārmaiņu īstenošana ir kļuvusi izšķirīga, un es vēlos uzteikt referenti par ieguldīto darbu pie šī ziņojuma, un vēlos norādīt, ka ir būtiski arī nodarbinātības komitejas eh, atzinuma daži aspekti, kas ir iestrādāti šajā ziņojumā. Uh, Es vēlētos pievērsties vienas pieturas aģentūru uh, jautājumam. Ir uh, pierādījies, ka uh, tās sekmē uzlabojums šai jomā, tāpat jānorāda, ka pastāv ievērojams izaugsmas un nodarbināmības potenciāls, ja to pienācīgi izmanto. Es vēlos norādīt, ka šis ir labi sabalansēts un izsmeļošs ziņojums. Paldies! Tagad pāriesim pie politisko grupu pārstāvjiem, un vispirms es vēlētos dot vārdu Galas Pelces kundzei uz divām minūtēm. Paldies! Vispirms es vēlētos pateikties referentes kundzei, eh, kuracē Biltai, un uh, šis ziņojums ir ietvēris patiešām būtiskus aspektus un kalpos par platformu turpmākajam darbam. Un šādi ziņojumi ir svarīgi, ja mēs vēlamies īstenot mūsu kopīgo mērķi, proti, lai Eiropas Savienības tirgus reāli atvērtos e, pakalpojumu sniedzēju uzņēmumiem. Mēs zinām, ka dažām dalību valstīm ir e, zināmas problēmas uh, Tas ir tāds sāpīgs jautājums. Tāpat vēlos atsaukties uz Barņiekunga teikto, ka ir vajadzīgi dažādi pētījumi un salīdzinājumi, un tāpat ir būtiski, lai uh, analīzes un uh, izvērtējumi rezultētos uh, katrai valstī paredzētos ieteikumos. Mērķis ir novērš šķēršļus pakalpojumu sniedzējiem, un man kā politiķim arī ir būtiski, lai mūsu vēlētāji, kas tostarp ir arī pakalpojumu sniedzēji, redzētu, ka iekšējais tirgus ir tiem atvērts un ir visiem pieejams. Es nevēlētos, lai iekšējais tirgus kļūtu par šķērsli, bet gan drīzāk par jaunu iespēju uzņēmējiem. Vēlētos norādīt uz diviem aspektiem. Pirmkārt, uz MVU situāciju un otrkārt uz maksājumu harmonizāciju kā prioritāti. Es zinu, ka par MVU jau ir ļoti daudz runāts. Mums vajadzētu rast iespēju atbalstīt tirgu mazajiem vidējiem uzņēmumiem, jo tieši šajos uzņēmumos ir izaugsmes spēks. Attiecībā uz maksājumu harmonizāciju tas ir tāds sensitīvs jautājums un inovatīva joma, un ja reiz mēs meklējam novatoriskus risinājumus, tad eh, jāsaprot, ka šie inovatīvie risinājumi nedrīkst būt tādi, ko iedzīvotāji nevar izmantot. Paldies! Tālāk vārds Raptī kundzei no sociāldemokrāta politiskās grupas. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos pateikties Korācas bildes kundzei par viņas ieguldīto darbu. Tomēr ir daži aspekti, kurus es vēlētos uzsvērt. Pirmkārt, mēs esam labi pastrādājuši visi kopā un ieguldījuši smagu darbu, mēģinot rast eh, kopsaucēju. Un mums tas ir izdevies līdz vienam konkrētam brīdim. No sociāla demokrāta puses mēs vēlējāmies izcelt eh, četrus galvenos aspektus. Kļuva skaidrs, ka 2,6% izaugsme tik mazā periodā ir ārkārtīgi ambicioza un to būs ļoti grūti īstenot pašreizējā Eiropas ekonomiskajā situācijā. Otrakārt, mēs norādījām, ka ir jānodrošina, lai direktīva tiek atbilstīgi īstenot attiecībā uz sociālajiem pakalpojumiem. Treškārt, ir jāpaturprātā specifiskie apstākļi, kas valda katrā dalību valstī Un te rodas arī nacionālo reformu jautājums. Un uh, ceturtkārt sociālistiem bija svarīgs jautājums par sociālo tiesību aizsardzību, kā jau uz to skaidri atsaucās arī komisārs Barnjē, tāpēc mēs iesniedzām konkrētus grozījumus plenārsēdē, jo īpaši numur divi un numur pieci kuri jo īpaši attiecas uz sociālajiem apstākļiem un darba ņēmēja tiesībām, un šie grozījumi ir sarkanā līnija sociāldemokrāta grupai. Uzklausot komisāru Barnie, es teicu kolēģei Koracē bildē, lai viņa atbalsta šos grozījumus otro un piekto, jo tie pastiprina to ideju, kuru Kasas kungs nu pat uh, pauda. Uh, Tie naktu par labu nevien parlamentam, nevien Eiropai, bet arī darba ņēmējiem un Eiropas iedzīvotājiem. Mēs parādītu vienotā tirgus cilvēcīgo seju, kas mums šobrīd ir vajadzīga vairāk nekā jebkad. Paldies! Tālāk vārds Malkolmam Hārboram ECR vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Es priecājos par šo ziņojumu, un kā jau komisārs Barnjē norādīja, Tas ir jaunākais veselā ziņojuma virknē, ko komiteja tiecās ieviest eh, un ar kuriem iepazīstināja iedzīvotājus, lai parādītu, cik svarīgi ir panākt, lai pakalpojumu tirgus labāk darbotos. Te pamata aspekti ir darba vietas un izaugsme, kas ir ārkārtīgi būtiska Eiropas ekonomikai. Un šobrīd, kad mēs izmisīgi mēģinam radīt jaunas darba vietas, uh, Ir skaidrs, ka pakalpojumu industrijas pieaugums rada jaunas darba vietas daudz straujāk nekā jebkurš cits ekonomikas segments. To skaidri parāda arī daudzgadīga ekonomiska analīze. Tāpat ir arī skaidrs, ka pakalpojumu sniedzēji enerģizē ekonomiku un daudz viet kur ir vajadzīgas padziļinātas zināšanas, piemēram, datorzinātnēs, arhitektūrā un citās. Tie, tas ir nozars, kurās ir vajadzīga aktīvāka konkurence. Un um, komitejai Nesen notika misija uz Grieķiju, un tur mēs uzklausījām arotbiedrības, kuras sūdzējās par to, cik ļoti konkurences trūkums kavē Grieķijas ekonomikas attīstību. Mēs uzklausījām konkurētspējas ministru, un uh, pakalpojumu izrādījās risinājumu būtība. Tas mums ir jāpatur prātā. Mēs vēlamies, lai būtu godīga konkurence, kā jau Raptī kundze norādīja, taču galu galā Tieši tā arī rāda darba vietas un visu to ekonomisko aktivitāti, kas mums ir tik izmisīgi vajadzīga. Paldies Hārbor kungam, tālāk vārds Ferēras kungam goja grupas vārdā. Paldies priekšsēdētāji. Šis process jau ir vairākus gadus vecs, eh, kad daudzās jomās eh, veidojās vienotais tirgus Tas tika būvēts no daudzām dažādām struktūrām, un daudz darba tika ieguldīts eh, vairākās Eiropas Savienības valstīs. Un eh, lielākās eh, ekonomiskās grupas varēja darīt, ko vien vēlējās šajā pakalpojuma industrijā. Kā jau referente norādīja, šī industrija rāda 27% no EKP, un um, Kapitālistu tirgi vienmēr ir vēlējušies, lai darba ņēmēji apzinātos, ka viņu vidū pastāv konkurence un tas ir samazinājis algas ilgtermiņā, taču tas ir radījis problēmas ar algām. Un eh, šobrīd ir jānāk klajā ar, eh, pie, ar jauniem priekšlikumiem. Varbūt jūs atceraties, ka 2006. gadā, kad tika pieņemta pakalpojuma direktīva, daudzās Eiropas daļās bija ļoti lielas demonstrācijas protesti, kuros tika iebilsts pret tādu sektoru atvēršanos, kuros uh, valstīm bija ļoti spēcīga sociālā ietekme. Un uh, šīs demonstrācijas pauda nepatiku pret uh, pakalpojumu nozares uh, pār, pārmaiņām, uh, un uh, darba ņēmēji nevēlējās, lai darba ņēmēja tiesības tiktu upurētas sociālā taisnīguma vārdā. Priekšstādātājs saka, bija problēmas ar tulkojumu, bet šobrīd viss atkal ir kārtībā. Tagad mēs uh, dodam vārdu nākamajam runātājam. Mazais Kukovičs kundze. Es vēlētos uzteikt referenti, kur atsebilt un pateikties arī komisāram Barnjē. Šobrīd Eiropā, kad bezdarba radītāji ir augsti, ir ļoti grūti strādāt pie pakalpojumu nozares vienotajā tirgū. Krīze pati par sevi parāda, ka ir svarīgi iestrādāt risinājumus tiesību aktos, taču ir jāņem vērā arī pagātnes mācības. Tāpat virzību uz izaugsmi daudzās Eiropas valstīs dod cerību, ka līdz ar vienoto pakalpojumu tirgu mēs mazāk karosim viens ar otru, bet drīzāk plec pie plec konkurēsim ar citiem, ar tādām valstīm kā Brazīlija, Ķīna un Indija. Tāpat problemātiski ir MVU piekļuve un arī pašnodarbināto personu piekļuve vienotajam tirgumam Šī piekļuva ir pašsaprotama lieliem uzņēmiem, taču to ir grūti iegūt mazajiem. Digitalizācija arī veido savu digitālo pakalpojumu tirgu, attālināto pakalpojumu tirgu, taču, kad mēs runājam par viltotu produktu tirzniecību, arī šī problemātika rada pamatu bažām. Mūsu tirgus kļūs spēcīgāks, ja mēs īstenosim saskaņot likumdošanu un vienotus standartus un vienkāršotas procedūras arī ir pamats e-komercijai, e-pakalpojumiem un jo īpaši kalpos jaunajiem tiešsaistes paudzei. Iedzīvotāja novecošanās arī rada jaunas iespējas pakalpojumiem ar attālinātiem uh, dienestiem, kas var uh, sniegt, uh, kas var kalpot cilvēkam neizējot no mājas. Uh, Mēs tādējādi darīsim labu 27 miljoniem bezdarbnieku Eiropā un ļoti daudziem jauniešiem, kas ir bez darba. Iekšējais pakalpojumu tirgus ir viens no būtiskākajiem risinājumiem. Paldies tālāk vārds Gebhards kundzei. Paldies priekšsēdētāji. Komisāri Barnie, jūs nu pat jau norādījāt, ka ir iesniegta vesela virkne ziņojumu no parlamenta puses un nevienā no šiem agrākajiem ziņojumiem tik konsekventā veidā nav notikusi pievēršanās iekšējā tirgus sociālajai dimensijai, kā šajā ziņojumā. Tāpēc mani pārsteidza nodarbinātības komitejas uzslava, jo neviens no lēmumiem, kas ir ticis pieņemts šajā komitejā, nav ticis tālāk pārņemts IMCO komitejā. Te ir jāizsaka precizējums. Pakalpojumu direktīvas pirmajā pantā ir apņemšanās attiecībā uz sociālo dimensiju. Tāpat arī Līsabonas līgumā ir skaidri norādīts, ka mēs veidojam uh, sociālu tirgus ekonomiku un arī liberālu tirgus ekonomiku, un tas tekstā ir jāakcentē. Tāpat godātā priekšsēdētājs kundze. Ja rītdien uh, balsošanā nebūs šādu labojumu, tad mūsu frakcija nebūs spējīga šo ziņojumu apstiprināt. Mēs drīzāk būsim spiesti balsot pret to, kaut arī mums vienotais tirgus ir ārkārtīgi svarīgs un kaut arī mēs vēlamies īstenot visu to, kas ir nolemts pakalpojuma direktīvā, taču sociāldemokrātiem nav ko iesākt brīdī, kad eh, parādās vārds liberālisms. Paldies. Kasteksas kundzes šeit nav, tāpēc es došu vārdu Vaidenholcer kungam. Michael, Nav apstrīdams tas, ka pakalpojums sniegšanas brīvība no visām brīvībām ir vismazāk attīstīta. Tas arī parāda, cik šī problēma ir būtiski. Ir izjukuši vairāki mēģinājumi šo brīvību stiprināt, tā skaitā ar pakalpojumu direktīvu. Un pa tas neizdevās, jo pārāk maz sociālai aspekti tik ņemt vērā un pārāk daudz joms aptvērts. Šis eh, ir centiens to visu koriģēt. Iekšējām tirgum šīs normas ir jāīsteno daudz ierobežotākā joma skaitā. Izjukušās politikas atdzīvināšana, ievedot viņu pa sēdz durvīm, ir diezgan problemātiska. Piemēram, prasība pakāpeniski atvērt sociālo sektoru. Paldies! Senjēlovs kundze tālāk. Děkuji za slovo, vážený pane komisaři, kolegyně. Jā, paldies. Komisāra kungs, kolēģi Šis ir ļoti svarīgs ziņojums par pakalpojumu direktīvu, un liels uzsvars šeit ir likts uz Eiropas ekonomikas veicināšanu, galvenokārt liekot uzsvaru uz šķēršu nojaukšanu, administratīvās logas samazināšanu, un man prieks, ka komisārs pieminējiet patērētāji diskrimināciju pēc to nacionalitātes vai dzīvesvietas jo šāds fenomens tiešām ir novērojams, un tas grauj Eiropas iedzīvotāju uzticēšanos Eiropas iekšējiem tirgum, bet arī sociālā dimensija ir ļoti svarīga. Tā ietekmē dzīves kvalitāti, darba un dzīves līmeni, runājot par sociālo aizsardzību, drošību un veselības apdrošināšanu un aizsardzību darbā. Es piekrītu Raptī kundzei un citiem, kas izteicās līdzīgi. Un es piekrītu arī komisāram. Paldies. Tagad brīvā mikrofona procedūra. Vismalatičs kundze. Predsjedavajuća, poštovani... Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs. Es vēlos pateikties referentei par šo lielisko ziņojumu. Iekšējā tirgus stiprināšana pakalpojumu nozarē ir viens no būtiskākajiem elementiem Eiropas 2020 stratēģijas ietvaros, kur mērķis ir uzlabot mūsu konkurētspēju un nodarbinātību. šīs stratēģijas īstenošanai ir nepieciešams, protams, budžeta atbalsts un tad to varētu labāk pielietot pakalpojumu tirgus attīstībā, tāpat arī nojaucot administratīvos šķēršļus un citus šķēršļus, lai veicinātu pakalpojumu attīstību. Ir nepieciešams vienkāršot administratīvās procedūras pakalpojumu sniegšanai un izveidot patiesu sadarbību starp dalību valstīm. Pakalpojumu nozara veido aptuveni 70% no mūsu dalību valstu IKP, un šī nozara ir ļoti svarīga nodarbinātības veicināšanā un mūsu ienākumu gūšanā. Tāpat mums ir nepieciešams arī uzlabot profesionālo kvalifikāciju savstarpēju atzīšanu, kas ir ļoti svarīgi pakalpojums sniegšanas brīvības stiprināšanai. Un visbeidzot, mēs šodien apspriedām sāpīgo jautājumu par jaunatnes bezdarbu. Dažās valstīs pat vairāk kā 50% no jauniešiem nav darba. Viens no risinājumiem, kā to saka šajā ziņojumā, ir tirgus atvēršana pakalpojumu nozare. Izmantosim šo iespēju. Paldies! Koferatī kungs, lūdzu, pieturieties, kolēģi, pie atvēlētā laika. Sergio, lūdzu. Grazie, prezidente. Signor komisāri, volevo riattīstīt. Paldies, priekšsarētāji. Komisāra kungs, ļaujiet man izcelt divas lietas. Vienu jūs pieminējāt pats pēc eh, pakalpojumu direktīvas īstenošanas uh, progresu, var spriest, ka dažas valsts ievērēm atpaliek no citām. Bet atcerēsimies, ka mums bija krīze, un tas mainīja objektīvos nosacījums īstenošanai. Protams, ka mums nevajadzētu aizmirst mērķi, tas ir jāuzsver vēlreiz, bet jāpadomā ir par laika grafika maiņu, ne tādu, kāds tiek iekļauts direktīvā. Otra lieta - sociālā dimensija, šī horizontālā klauzula, sociālā klauzula ir ļoti svarīga ne tikai cilvēkiem, kas strādā, bet arī uzņēmēm. Nav tāds universāls slieksnis, notiek konkurence starp privatizētiem uzņēmēm un tādējādi tiek mazināts eh, strādājošo tiesības, un tas ir pats sliktākais, eh, kas var notikt, un nepieciešams stiprināt vienos nosacījumus. Paldies! Komīkundze. Paldies, priekšsarētāji! Ļaujiet man apsveikt Korats Bildes kundzi par lielisko darbu, ko viņa paveic. Esmu pārliecināta, ka pakalpojumu tirgus liberalizēšana ir nopietns solis ekonomiskas krīzes pārvarēšanā. Aplēses liecina, ka mēs varētu panākt 2,6% IKP pieaugumu Eiropā, ja mēs pareizi īstenosim šo politiku. Ir nepieciešams mazināt birokrātiju, bet MVU ir ļoti sarežģīti apstākļi. Ir jāizbeidz diskriminējošās prakses, kas grauj patērētāju uzticību, un tāpat mums ir nepieciešams arī ņemt vērā profesionālu kvalifikāciju direktīvas prasības, lai ne, nepamatotās prasības, kas bloķē atsevišķu profesiju atzīšanu citās valstīs, tiktu pārvarēts. Arī atpūtas nozarē būtu svarīgi panākt attīstību ar šo direktīvu. Un es aicinu komisāru atbraukt pie mums uz Itāliju un palīdzēt atrisināt šo uh, problēmu. Paldies tālāk, Morgantī kungs. Jā, paldies priekšsarētāji. Šī direktīva pilnībā ignorē šos uh, problēmas, kas ir saistīts ar tā īstenošanu dalību valstīs pavisam drīz daudz strādājušie vienkārši zaudēs darbu. Cilvēki Itālijā, jūras kurortos jau redz, ka šī situācija kļūst nepaciešama. Bieži vien šie mazie uzņēmumi, ģimenes uzņēmumi tiks iedzīt bankrotā, jo visu pārņem lielās pārnacionālās korporācijas Un es neredzu arī kādu labumu dos tas, ja mēs liberalizēsim kvalifikācijas atsevišķām profesionālām kategorijām, piemēram, turistu gidiem. Šajā jomā Itālija ir īpaši izcila, kas var izcelt mūsu vērtības, un gidi ir īpaši apmācīti, lai varētu spēt paskaidrot turistiem, kas tur redzams, un ne visās Eiropas valstīs tas ir tikpat svarīgi uztvērts. Paldies tālāk, Barņiekums. Paldies, priekšsādātāji. Es varētu izteikties pavisam īsi un pateikties visiem parlamentāriešiem, kas skaidri un vaļsirdīgi izteicās, lai izteiktu savus dažādos viedokļus, taču bija pilnīgi skaidrs, eh, ka jūs visi lūdzāt, lai uh, komisija īsteno praksē šo direktīvu, ko jūs izstrādājāt, saskaņojot uh, savu viedokli ar dalību valstīm. Un tieši tas jau man arī ir jādara. Un Eiropas parlaments ir nobalsojis par tekstu, kāds tas ir, un līdz ar to man tas ir jāīsteno dzīvē tā, kā tas ir pieņemts. Es neko neapstrīdu. Es vēlos tikai e, stiprināt turisma aktivitātes Itālijā. Ferreiras kundzes bažas par šo direktīvu man ir zināmas, īpaši attiecībā uz pakalpojumiem, ko agrāk sniedza valsts Es vēlētos atgādināt, ka šī direktīva bija administratīvās vienkāršošanas direktīva. Un parlaments ar citu noraidīja dažus grozījumus, kas man šķita vajadzīgi. Bet te tiek paturēts tas, kas ir patiešām svarīgi, piemēram, vispārīgas ekonomiskas intereses pakalpojumi. Tad es jau šeit daudz pieminēju sociālo aizsardzību. Un šeit nav nekādas neskaidrības. Darba tiesības netiek apdraudētas ar šo direktīvu. Un, godīgi sakot, man nav zināma neviena dalībvalsts, kas būtu pārsniegusi to, ko šī direktīva prasa attiecībā uz darba tiesībām. Un mums ir jāaizsargā sociālās tiesības. Kopumā es gribētu teikt, ka šis ziņojums ir ļoti labs un ļoti labi izstrādāts. Es ņemu vērā to, ko <clears throat> tas man saka, un es zinu, ka mums ir tiešām liels potenciāls pakalpojumu sfēras izaugsmē Eiropas Savienībā. Mums nevajadzētu iztikt ar to, kas mums ir. Mums ir nepieciešamas ambīcijas Taču tas ir cits jautājums. Te mums ir jāiet līdz galam. Un pilnīgi skaidri mums ir jāpastāv uz nulles pielaidību attiecībā uz ekonomisko līniju, uz Eiropas līniju projektu kā tādu mēs nevaram no tā atteikties. Mēs no tā esam atteikušies finanšu jomā, bet mūsu tirgum ir jābūt konkurētspējīgam. Paldies! Paldies, komisāra kungs! Tālāk uzklausīsim Koracas bildes kundzi ar viņas komentāriem. Paldies! Es tiešām saprotu, ko teica dažādie kolēģi, un es tiešām ņemšu vērā to, kādas ir atšķirīgās dalību valstu situācijas, bet vislabākais risinājums, kā aizstāvēt sociālās garantijas, ir nodrošināt, ka cilvēkiem ir darbs un ka viņi var rūpēties par sevi un saviem bērniem. Pakalpojumu direktīva pilnībā iekļauj, kā Gerhards kundze pilnīgi pareizi teica, pirmajā pantā sociālās tiesības un sociālās sociālās garantijas. Lisbonas līgumu nevajag atkārtot, mēs visi zinām, kas tur ir. Jūs zināt, ka šeit ir divas pozīcijas. Uh, pragmatiskā uh, pozīcija, kuru mums tik fantastiski iezīmē Barņēkungs, kur viņš mūs aicina paskatīties uz problēmu, uz situāciju, paskatīties uz to, kā mēs varam novērst šķēršļus. Un tad ir ideoloģiskā pozīcija, kas saka, atkārtosim tūkstošiem reižu to, kas jau tekstā ir pateikts, vienkārši, lai varētu atzīmēt, ka mēs esam par sociālajām garantijām. Es aicinātu visus kolēģus padomāt. Mēs ar aptīku un esam ļoti dziļi strādājuši kopā, un es esmu ļoti pārsteigta par to, ka tagad plenāra sesijā jūs nākat šeit ar draudiem un sarkanajām līnijām. Mēs darba grupā tik daudz par to runājām. Jums jau būs jāatskrāpas iedzīvotājiem, ne jau man. Es aicinu jūs, kolēģi, vienosim spēkus, lai paturētu šo jautājumu politiskās darba kārtības augstākajā līmenī, lai mēs varētu novērst šķēršļus konkurētspējai lai mums būtu jaunas darba vietas. Lūdzu, nepievilliet paši sevi un balsosim visi kopā rīt par. Paldies, kur atsas bildes kundzei, saka priekšsādātāji. Paldies visiem kolēģiem, kas ir piedalījušies šajās debatēs, un balsošana notiks rīt pulksten 12. par korācas biltas ziņojumu.